So, ich bitte die Kolleginnen un Kollegen. Cienījami kolēģi un kolēģis, eh, skatītāji, ja jums nav vietas pamazām. Šī man pēdējā sanāksme, es labprāt sāktu punktuāli, kā, kā ierasts. So, ich bitte doch diejenigen. Nu tā, tad eh, aicinu tomēr eh, kolēģi jūs visus ieņemt eh, vietas. Tie, kas ir šeit no jauna un kas ir ievēlēti vēlreiz. Arī jūsu līdzstrādnieki un viesi aicinu visus ieņemt vietas. Sirsnīgi jūs sveicinu šajā mm, vīdes komitejas konstitutīvajā sanāksmē. Tātad šī ir sanāksme, kurā mēs e, ievēlam jauno komitejas priekšsēdi un e, četrus priekšsēža vietniekus. Kā tas e, atbilst 204. reglamenta pāntam. Tātad sākam ar priekšsēža ievēlēšanu, pēc tam ievēlēsim savukārt četrus priekšsēža vietniekus. Nu, tad dalībnieties uzdevums nolasīt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 Tad ar to pašu esmu visu nolasījis, vai viss ir kārtībā. Man taču uks priekšā kaitē ir kolēģi Dormani. Ir ieradusies un līdz ar to aizstāvē, aizstājies vairs nav spēkā. Nu labi. Tad nu tagad ķeramies klāt vairs pie ragiem. Proti, ķersimies klāt pie priekšsēžu iebēlēšanas. Konstatēja, ka ir savācies kvorums ceturtā daļa locekļu ir sanākuši, precīzi 18. Un, nu, tātad eh, līdz ar to kvorums ir nodrošināts, un tagad, eh, un kurš tad nāks klājā priekšlikumu, kas, eh, kas nominēs? Pēter Līze, Līzes kungs, paldies, jā, priekšstādātāji, paldies. Vēlos pirmām kārtām visus kolēģis un kolēģis sirsnīgi sveikšai, visus no jauna ievēlētos un uh, arī vecos kolēģis. Uh, Iepriekšējā legislatūras periodā šajā komitejā pieņēmis vairāk tiesību aktu. Es domāju, ka jums visiem ir tas prieks un laimīgs ar to šeit darboties šajā komitejā, domāju, būs ļoti aizraujoši. Pirmkārt, jums sirsnīgs paldies um, līdzinājiem priekšsēdim Matiesam Grotam. Viņš gan nenāk no mūsu politiskās saimes EPP, bet tik un tā viņš ļoti labi vadīja šīs komitejas darbu. Un nu, tomēr man ir prieks, ka kā ETP pārstāvim, ka mēs nominējam tagad pēc četri, četru gadu pār, pārcaukumu savu priekšstādu Giovanni Lavier, mūsu kandidāts, Lavier kungs. Ir lauksancības profesors, eh, un tātad arī politikas eh, akadēmiņš, un viņš ir aktīvi darbojies eh, šeit pēdējā leģislatūras periodā arī, un palē viņš bijis arī referents budžeta grupā darbojas arī agrāk, tad lauksansības reformu jautājumos. Mm, ļoti zinošs un kompetents kolēģis. Un uh, EPP ir, tā, tā teikt, arī mūsu viena no lielākajām tagad pastāvtajām partijām EPP un domāju, ka um, viņš sev uz, tātad doto uzticību attaisnās. Paldies, Vīzes kungs! Uh, Vai būtu vēl kādi priekšlikumi? Cits nominācijas, ja nē, tad tad mums ir viens kandidāts vēlēšanām. Un tā tad atkal vai mēs varam balsot vai nu ar aklamāciju, vai, vai um, attiecīgi slepeni, bet uh, neredz, kāds būtu pret uh, aklamācijas izmantošanu, līdz ar to uh, kandidāts attiecīgi aizpildīs arī finanšu deklarāciju un tad balsojam ar aklamāciju. Un damit ist er auch schon gewählt. Nu, līdz ar to viņš ir ievēlēts priekšstādātāju amatā, sirsnīgi sveicu. Kommen Sie nach oben. Nu, tad nāciet ieņemiet vietu šeit priekšā. Dear colleagues, thank you very much for your... Sēmie kolēģi, liels eh, paldies jums par, uzticīšu, par uzticēšanos. Un eh, es ceru, ka nepiebilšu jūs uzticību turpmākajā periodā. Es noteikti vēlos eh, konstruktīvi sadarboties ar jums, visu politisko grupu pārstāvjiem šajā parlamentā. darba mums noteikti būs eh, pilns rokas turpmākajos eh, gados. Nu, Lielas paldies jums vēlreiz par uzticību. Un tagad, tagad ķeramies klāt eh, priekšstādātāju vietnieku vēlēšanām. Un pirmajam priekšstādātāju vietnieku amatam, vai mums ir kandidāts padomā? Lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs, un arī es vēlētos jūs no sirds apsveikt ar ievēlēšanu priekšstādātāja amatā. Es, eh, protams, nerunāšu šeit stundām, saprotu, ka kolēģi ir eh, vēlējušies doties kaut kur projām. Es tikai vēlētos pateikt, ka mums ir jābūt atvērtiem un jābūt atvērtiem pret visām politiskajām grupām. Un mēs zaļo grupas vārdā vēlētos ierosināt eh, Benedekas kundzi, mūsu ungāru kolēģi, priekšstādātāju amatu kandidātam. Jā. Ok. Labi, paldies. Tad mums ir pirmais eh, priekšstāvietnieku kandidāts vai kāds būtu pret šo kandidatūru šķiet, ka nē, labi. Nu ko, tad atkal sakosim tai pašai procedūrai, kur izmantojam ievēlot priekšstādātāju mani tātad. Jā. Ja nav citu kandidātu, tad attiecīgi varam par šo vienīgo kandidatūru balsot ar aklamāciju par Žaboru kungu tādien. Gaboru kungu. I, ho, I ask Mr. Javor to... Nu jā, Gabor kungs, pievienoties mums šeit prezidijā. Now we can go. Labi, tad ķeramies klāt otra priekšstādāja vietnieka izvēlē un ievēlēšanai. Vai šeit um, zālē ir otrā priekšstādāja vietnieka kandidāts? Paldies, priekšstādātāji! Jā, es vēlētos savas uh, grupas, tātad eh, grupas uh, vārdā Valentīnas Mazarunas eh, kandidatūru vēlētos eh, nominēt. Un vēlētos dot vārdu Mazarunas kungam pašam, viņš stādīja priekšā savu kandidatūru. Well, uh, we have, uh, have... Vai mums ir arī citi kandidāti? Šeit tāpā? Grotas kungs? SND piedāvā šeit uh, Zaborska kundze, viņa piecas gadus ir bijusi locekli šeit, Sarbu kundze, un tas ir mums priekšlikums tātad uh, otrajam priekšstātā vietniekam. Ok, Mrs. Hauken, the floor is yours. Yes. Labi, Haukons kundze, vēlējos uh, uzsvērt, ka zaļo grupā mēs esam diezgan pārsteigti, nepatīkam pārsteigti, ka šī senā prakse sakojot reglamentam un instrukcijām, 199. reglamenta punkts, jānodrošina saskaņā ar to, ka visas partiju politiskās grupas ir tātad pārstāvēts atbilstoši to izmēram. Es nezinu, šeit dehonta sistēma. Aleša, šis ir mans trešais periods šeit parlamentā, un vienmēr esmu tā rīkošies, un nekād neesmu dzirdējis nekādus uh, pretargumentus. Es vēlētos, lai FTD izliktais kandidāts, eh, kurš te teikt noraidīts, lai mēs redzētu kādēļ, jo nav korekti izslēgt no priekšstādātāju vietnieku amatu apklāsta kādu kandidātu atbilstoši pastāvšiem reglamentiem. Tas nav godīgi, un tas arī met ēnu pār mūsu uzticamību. Tas met ēnu uz mūsu reputāciju vēlētāju acīs. Mums jāsver, ka mēs respektējam visas politiskās uh, grupas, ja jums kādas specifiskas iebildes par kandidātu, tad lūdzu, lai tiek gādāts. Cik es zinu, šis kandidāts ir ļoti kvalificēts, viņš mierīgi tiktu galā ar viņu uzcēto darbiņu. Un nezinu, ne, nezinu nekādus nopietnus argumentus, un manuprāt, mēs esam slēdēm stakas. Te tiek apdraudēta pati demokrātijas eh, būtība un parlamenta eh, pamatprincipi. Madam Girling, the floor is yours. Girlings kundze, jā, paldies. Uh, Es vēlos eh, piekrist kolēģis sacītē, bet vēlos arī paskaidrot, kādēļ. Es piekrītu tādēļ, ka ir ehm, jāuzticās pastāvšajai kārtībai, dehon sistēmai tā tālāk. Un, eh, mums jāuzticās vienam otram, jāatbalsta vienam otru pozīcijas, ja mēs pārkāpsim šo sistēmu. Nu, tad neko nedabūsim, būs, būs hauss, un tas nebūs labākais ceļš. Bet tomēr man neliela iebilde tā, tad papildinot Alkins kundze sacīto, es saprotu, ka ekonu komitejā nu pat zaļie te uzstājās, lai izgājas TCR e kandidātu un, un viņiem izdevās arī apturēt vēlēšanas par, par vietnieku amatu šeit. Nu, un šeit es redzu tādu nu, divkosību. Es atbalstu Alkins kundzi, bet, bet gribu iebilst, ka divkosība nu, cauri neieziniet. Jā, es tiešām nu, šeit sas, saskatu tādu diezgan divkosīgu uh, slidenu izgājienu no Augens kundzes puses. Pats kungs, jā. Nepareizā bilde, nu labi. Piecus gadus esmu strādājuši un, uh, un mans ceturtais periods šeit tas ir. Nu, šā parlamentā nav pirmā reize, ka kāda persona netiek ievēlēta, saka Lēnina kungs. Un, nu, un, nu, frakcijas tur vienoties savā starpā, tas nav nekas jauns, un, un tādi precedenti ir bijuši. Un varbūt dažādi iemesli, kādēļ uh, ir pretensijas pret eh, kandidatūrām konkrētiem, konkrētiem amatiem. Līdzes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Mums trūpīgi jāizšķir starp personālajām un eh, personiskajām un politiskajām iemesliem. Mēs esam politiska tātad grupa, kā vidas komiteja, politiska struktūra vienība, un te nav runa par politisko integritāti no attiecīgās frakcijas pārstāv puses, bet ir runa par pašu frakciju. Atbilstoši te honta, mm, sistēma, šī sistēma nefigurē reglamentā, tā drīzāk kā tāds palīga instruments, līdzeklis pozīcijas analē. Bet tikpat labi var izlemt arī atbilstoši citiem kritērijiem, un tas tā darēt arī notiek. Arī ar zaļo palīdzību, piemēram, noteikti personālīs, lai vēlētu parlamentā, nu, izmantot arī citi instrumenti. Un pagājušo nedēļu kopā arī ar zaļo palīdzību e FTD kandidātu priekšsētāju vietniekam parlamentā mēs neievēlējām, viņa vietā divus liberāļus ievēlējām, tas arī nebildoši uz Dehans sistēmai, bet eh, daudz tā skaitā arī zaļie to atbalstīja komentēja pozitīvi. Un EDD frakcijas kolēģiem e, tad, tad e, jāpieņem lēmums. E, ja viņi vēlas likt kāju priekšā Eiropai, nu, tad nav, nav jābrīnās, ka viņiem politiskas sekas, un, un tad tā, te nav runas par, par personālajām, bet par viņu frakciju kā tādu. Un tādēļ tautas partijas vārdā es atbalstu Zāmo kundzes kandidatūru, viņa ir plaša gara pieredze šeit, ir mierīgi kārtīgi strādājis šeit, ja, un es domāju, ir ļoti nopietna un laba kandidatūra. Miss Hauken? Haukenis kundze vēlreiz. Vēlos jau vēlreiz uzsvērt lūko, tā kā mēs balsojām pret uh, ierosinātajiem kandidātiem, Aleš, uh, tas ir bijis uh, tādēļ, ka kandidāts nav no pietiekami kvalificēts. Nu, un tagad uh, nav, nav runa par, par polsko grupu, bet par kandidātiem šeit. Un ja jūs tagad uh, eh, ceļ galdā šo argumentu, ka mēs esam pret visu šo politisko grupu, un šī grupa strādā atbilstoši visiem noteikumiem gal galā, nu, nu, es to nevaru pieņemt, ja jums pretenzijas par kandidātu, ka viņa šī persona nebūs spējīga, un godprātīgi un, un uzticīgi vadīt, uh, ja līdzvadīt šīs komitejas darbu, nu labi, es neklausīšos, ja, un likšu to aiz auss, bet. Uh, Un tagad izcelt visu politisko grupu, visu frakciju, un nomēnot viņus vienkārši acī, ka, lūk, mēs viņiem nepiekrītam, un tāpēc viņi te nesēdēs, tas nav godīgi. Tas nav godīgi attiecībā pret mūsu parlamentu, jo tā esam cietuši šajās vēlēšanās, un tā nevajag vēl savā vairāk nomēnot. Nu labi, pēdējais um, komentārs. Uh, Mazuronis kungs, uh, Mazuronis kungs, kandidāts tātad. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Vēlos stādīties priekšā, pavisam īsti. Mani sauc Valentīnas Mazuronis. Savā laikā biju eh, vidas jautājumu ministrs eh, Lietuvas Republikas valdībā. Sēdēju ministra krēslā, tad, kad Lietuva bija Eiropas Savienības padomas prezidējušā valsts, proti pirms pusgada, mm, man ir uh, laba pieredze prezidentūras uh, tātad laikā. Pieredze, kā sadarboties ar komisiju, ar uh, kolēģiem padomiem. Mm, Un nemaz nenāk arī par tīri praktisku pieredzi, arī esmu pieredzējis, kā es jāsadarbojas ar parlamentu. Es domāju, ka man pieredze jums lieta noderēt šajā komitejā. Ja jūs uzticēsieties man un pieņemsiet mani kā kandidātu, protams, jums jāšķirs, jūs balsojums būs noteicošais, un es saprotu, ka pastāv zināms vienošanās par politisko grupu starpā. Es saprotu visu šīs politiskās spēlītes, bet vienlaikus vēlētos piebilst, ka neatkarīgi no. Nu, no nu, jūsu izvēles, no jūsu balsojuma, neatkarīgi no jūsu uzticēšanās vai neuzticēšanās, neatkarīgi no tā, vai jūs balsosiet pār vai pret savu kandidatūru. Es tomēr uzskatu, ka mums ir eh, jāsadarbojas taču šo piecu gadu gaitā bez kopējas uzticēšanās neizteikt. Tā kā tā mēs varēsim izvēlēties labākos risinājumus dalībvalstīm Eiropai kopumā. Un es ceru, ka jūs pieņemsiet pareizo lēmumu balsojot. Paldies! Nav for par condicio I'm going. Dašanai Stārbo kundzei došu vārdu tagad uh, īsē prezentācijai. Bună ziua! Uh, vă mulțumesc! Uh, Paldies! Es pateicos kolēģiem, kas mani kas eh, izvirzīja manu kandidatūru, kolēģiem, kas man atbalsta un kas man neatbalsta. Šis ir otrais sasaukums, kurā es esmu ievēlēta. Esmu ļoti eh, labi sadarbojusies ar komitejas priekšsēdētāju un ar citiem kolēģiem un gribu teikt, ka mana pieredze strādājot vides komitejā un arī Rumānijā gūtā pieredze, kad es sadarb, strādāju nevalstiskās organizācijās, es nodarbojos ar vides jautājumiem. Es gribu teikt, ka mūs šeit ir ievēlējuši uh, mūsu valstu pilsoņi, un mūsu uzdevums ir pēc iespējas labi viņus pārstāvēt, un mēs nedrīkstam to nekad aizmirst. Mēs strādājam šeit mūsu pilsoņu interesēs, gan komitejās, gan plenārs sesijās, Un es uh, gribu arī norādīt, ka ļoti svarīgi ir ņemt vērā politisko grupu skaitlisko sastāvu un pateicos visiem eh, par atbalstu un par balsojumu. Now we are. Nu ko, nāksies balsot? Ja ir divi kandidāti, tad jāizmanto elektroniskās eh, balsošanas kartiņas. Ja vēlaties balsot par uh, Mazaronis kungu, tad jums jā, jāspiež zaļā pociņa. Ja vēlaties balsot par Sārbo kundzi, tad lūdzu spiediet sārkano pociņu. Zaļā pociņa par Mazaronis kungu, zaļā par Sārbo kundzi. Par sarkanā par Sārbo kundzi. Vai visi esat sagatavojuši savas balsošanas kartiņas, vai kādam varbūt tās, tās trūkst? Šie, ka visiem, laikam, to līdz nav. Jā, es diemžēl esmu aizmirsis savu balsošanas kārtiņu. Kā jūs sauc? Kā ir izteikums? Ok, we... Nu, ko ar šo nelielo problēmu viņi esam at, tātad atrisinājuši. Vietnieks tad aiz, aizstājējis balsos par Forenses kungu. Viņa vietā tad izmantos savu kartiņu un tātad vēlreiz atgādina par Mazronis kungu zaļā poga, par Sārbo kundzi sārkanā poga. Sākam balsot! Oh. EPP, one too many. We have one. Par vienu balsi tā kā pa daudz būtu. Okay. We close the vote. Labi, beidzam balsot. Un tūlīt redzēsim rezultātus. Okay. We have. Uh, oh, ah, yes, I do. Okay. The... Labi, tātad otrais priekšsēdē vietnieks būs uh, Sārmo kundze. Sveicam un lūdzu jūs uh, iet viet šeit pie prezidija galda. And now we are going to vote for the. Un tagad balsosim par trešo priekšstādātāju vietnieku kandidatūru. Un lūdzu, lai kandidāts ir šeit apā, gods kungs, lūdzu jums vārds. Pāvelu Poču ierosinu, ka Pāvels Poču trešo vietnieku. Pāvels Poču eh, nav nekāds jauniņais, 5 gadus te bijis mūsu vidū, Viņš piedalījās svarīgos uh, pasākumos. Nu, un ierosinām viņu kā trešo priekšsētāju vietnieku. We have other candidates over here? No? Ja cik kandidāti nav, tad tādā gadījumā man rīcībā ir Poč, Poča kunga uh, deklarācija kurš apliecina savu finansiālo integritāti, un līdz ar to ir tiesīgs pretendēt uz priekšstādētāju vietnieku amatu, līdz ar to varam arī balsot ar aklamāciju par šo kandidātu. No, no problēma. Nē, nav, nav problēma no tā, ka es būtu pret vai kā kādā ziņā ETD grupas vārdā. Um, vēlas ierosināt citu kandidatūru.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 Pārslēgšu uz dzimto valodu, ja man būs tā grūti izskaidrot, kas tā tā eh, notiek. Tā tikko eh, jūs lūdzāt vārdu un uh, piedāvājāt uh, citu kandidatūru. Un jūs uh, lūdzāt vārdu brīdī, kad es aicināju balsot ar aklamāciju. Ja jūs uzstājiet uz šo kandidatūru trešajiem priekšstādā vietnieku, tad šajā gadījumā mums nāksies balsot elektroniski. ETD pārstāvs tiešām uzstāja. Nu labi, tad balsosim elektronisko kartiņu iemetēm savas kartītes eh, balsošanas eh, ierīcēs. Nu, un balsosim bez tādas pašas sistēmas kā pirmīt. Ļāties balsot par frontes eh, kungu, tad spiediet zaļo podziņu. Ja vēlaties balsot par poču kungu, tad spiediet sarkano podziņu. Tātad zaļā pociņa par Frontes kungu un uh, sarkanā pociņa tad, ja vēlaties balsot par Poču kungu. Sākam balsot!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 Un redzēt, labāsām rezultātus 42 balsis par Poču kungu, 19 balsis par Afrontas kungu. Un līdz ar to. Sveicam Poču kungu. Viņš gan nav šķiet mūsu vidū. Bet katrā ziņā tikko tā pāriem pie 4. priekšsētā vietnieku ievēlēšanas. Grotkungs, lūdzu jums vēlreiz vārds. Paņofo kungs, Žils paņ, paņ, Paņo, tātad tika ierosināts kolēģis ar lielu pieredzi šajā komitejā. Viņš ir bijis šeit arī iepriekšējo piecgadu termiņu. Nu, un līdz ar to mēs priecātos, ja viņš tiktu ievēlēts kā ceturtais priekšsētāja vietnieks, eh, lūdzam atbalstīt mūsu frakcijas eh, kandidātu. Mr. Nikolson. Nikolson kungs, lūdzu. Paldies priekšsētāji. Ņemot vērā notikuma attīstību šodien, piecus uh, gadus esmu bijis šajā parlamentā un ne, nekad neesmu ne, ne par tādu saskāries. Džulijas Garlīnas kundzes kandidatūru vēlos ierosināt. Viņa iepr iepriekšējos piecos gados bija šajā komitejā, vēlos ierosināt viņu kā priekšsētāju vietnieku kandidātu. Ok. Si. Labi. Nu, es gan šeit esmu jauniņais. Uh, Bet, uh, nu, neesmu nu, nekad ar ko tādu arī saskāries, protams. Bet vēlreiz vēlos ierosināt uh, Evija Kunzes uh, kandidatūru FDD frakcijas vārdiem. Avendo e trovandoci di fronte. Nu, klausieties, nu tad nu, tagad mums ir trīs kandidāti. Nu, līdz ar to tad eh, vēl jau jautrāk paliek. Nāksies vēlreiz balsot ar elektroniskajām kartiņām. Quindi sospendo, abbiamo tre candidati. Tātad uh, trīs kandidāti, jā. Ja? Paņogēlīgs un nebija. Nu, tad mums nāksies eh, balsot eh, ar biļetēm. Un līdz ar to nelielā pauzīte tagad. Es alfabētiski izsaukšos šeit pa vienam priekšā. Madame Gosset, Gostet. Gostets kundze. Tad nu es atļaujos pateikt, ka e, ir e, citiem deputātiem jādodas e, balsot uz citām komitejām, un tādēļ mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. richiamare quelli che non, eh, che non hanno ancora la scheda alla fine, okay. se, per andare un po' più in fretta. Ok, we can start, but we have to start in Labi, jāsāk alfabētiski un mēģināsim pēc iespējas raitāk. Moja kundze. Madame Auken. Auken.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 Vote. Aukenis kundze, lūdzu jūsu balsojumu. Where is the list of dove sai? Dove sai? La lista da firmare. Ok.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 Schulza. Questa? Oh? Onecka. Onecka. Dov'è Onecka? Onecka. Ivo Belet. Garcia. Garcia Perez. Garcia Perez. Yes. Yes, I sign.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 Okay. We can uh, announce. Nu, tad ar prieku varam jums paziņot gala rezultātu. 63 uh, balsis nodotas. Trīs nederīgi, proti neaizpildīti biļeteni. Tātad līdz ar to 60 derīgas balsis, 31 uh, uh, būtu tātad vairākums, kas būtu nepieciešams, baņo 37 balsts saņems. Gielēks kundze 12 un Eivī eh, kundze 11 balsts. Līdz ar to tādā aicinu paņo kungu pievienoties mums šeit eh, prezidijā. Now we... Nu, un tad varam pārēt pie trešā mūsu darba kārtības eh, punkta priekšstādātāja paziņojuma. Pirmais mans paziņojums būtu par eh, Nelijas Feroči kundzes iespējamo komisāru kandidātu uzklausīšanu. 3. jūlijā tiek eh, pieņemts lēmums prezidentu tātad, sanāksmē par noklausīšanos, nu, līdz ar to pēc vēlēšanām. Uh, Eh, ir tātad grafiks, Lelija Feroči ir komisāra kandidāta, ITRE komiteja to organizēs pirmdien, 14. jūlijā, pusdienus. Ņemot vērā to, ka laika mums ir maz, komisijas termiņš, pilnvērtēmiņš izskan, viņi nevēlas arī, lai būtu pārklāšanos ar uh, eh, nākamās komisijas kandidātu iecelšanu, nu, un līdz ar to priekšētā konference pieņem lēmumu, piemērot tādu vieglāku procedūru nekā Barozu kungu otrās komisijas uzklausīšanās gaitā 2009. gadā. Un nu, līdz ar to, ņemot vērā to, ka laika mums ir daudz mazāk, katrai noklausīšanās tūrai tikai komitejas, atbildīgi komitejas locekļi, un šā gadījumā itra komitejas locekļi varēs uzdot jautājumus komisāru kandidātei. Tomēr sanāksim būs uh, publiska, un arī NV komitejas locekļi ir uh, mīļi aicināti piedalīties šajā sanāksmē. Tad vēl uh, atgādināšu, ka ITRE komitejas sanāksme notiks pirmdien, 14. jūlijā, vakarā. Otrs mans paziņojums ir par, eh, par Emija komitejas eh, sanāksmu grafiku. Ņemot vērā to, ka mūsu pirmajos mēnešos darba nav īpaši daudz, mūsu nākamā sanāksme būs 23. un 24. jūlijā. Mums sāksim tātad 23. jūlijā Pēcpus, eh, tad, tad, eh, pēcpusdienu vakarā nestrādāsim. Grafiks līdz gada beigām koordinātori pirmajā sanāksmē to tad apstiprinās, un tad jūs to arī dabūsiet zināt. Savukārt nākamā sanāksme. Atgādināšu, ka 23. jūlijas pēcpusdienā tātad, tad arī Itālijas eh, prezidentūra ministri Galetija un Lorencīns uh, ieradīsies pārstāvot Eiropas uh, saņems padomu un stādīs priekšā Itālijas eh, prioritātes deviņos sāksim ar lūk šo darba kārtības punktu trešdien, 23. jūlijā. Tas arī šodien nevis. Pateicos jums par eh, līdzdalību šajā mm, garajā, vismaz sanāksmē. Paldies un vislabāk!